Ar to mēs slēdzam debats par Gvinēju. Balsošana notiks eh, tad, kad mēs noslēgsim debats par cilvēktiesībām, un tagad mēs eh, apspriedīsim rezolūcijas eh, projektu Irānas gadījumā. Un tagad došu vārdu Gomešas kundzei. Caracteriza-se pela diversidade linguística, religiosa, étnica e política. A maioria xiita vive lado a lado com sunitas. Paldies! Etnisko minoritāšu tiesības ir jāatzīst. Tāpat jārespektē arī reliģiskās minoritātes. Šai valstī ir ļoti daudz minoritāras grupas, un līdz ar to sadarbība visu šo grupējumu starpā ir ārkārtīgi svarīga. Tā ir valsts, kas cenšas ieiet 21. gadsimtā, cenšas modernizēties, bet tās valsts vara režīms joprojām ir fanātiski reliģisks un kavē valsts attīstību apspiežot sabiedrisko domu. Mūsu rezolūcijā uzsveram visas šīs jomas, runājam par represijām, cilvēktiesību pārkāpumiem valstī. Runājam par to, ka nav nekādas vienlīdz, vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem, tiek apspriesta jebkura brīvā doma. Un ar šo rezolūciju vēlamies nostūtīt divas būtiskas ziņas Irānas iedzīvotājiem. Pirmām kārtām ceram, ka šī valsts varēs kļūt par brīvu un demokrātisku nākotnē, un varēs būt pirmā šāda valsts reģionā, un nosūtam arī vēstu, vēsti valdībai un režīmam, sakot, ka nepitai nepieciešams pievērsties valsts attīstībai, panākumu gūšanai, progresam, un tas jādara tiesis, arī tiesiskuma jomā. Paldies, nākamais runātājs. Šākas kundze. Paldies, jebkuras valdības leģitimitāte nāk no tā, cik labi tā rūpēs par saviem pilsoņiem, un ja kāda valdība, ja kādā valdībā tas neizdodas, tad tā zaudē savu leģitimitāti arī starptautiskā sabiedrības acīs. Pašreizējā pašizolēšanās noved pie posta Irānā, tam visam ir ļoti negatīvs saks arī uz kaimiņu valstīm un pārējo pasauli. Mēs nedrīkstam stāvēt malā un ignorēt to, kas tur notiek. Cilvēki tiek izvaroti, sodīti, aizturēti, patvaļīga vardarbība un to visu pastrādā valsts režīms. Mēs nevaram stāvēt malā un neteikt un, un, un ne, neuzstāt uz to, ka šiem noziegumiem jātop sodītiem. Mēs turpināsim uzstāt, pastāvēt par Irānas iedzīvotājiem, paziņojot, ka viņi ir tiesīgi uz brīvu izteikšanos, Viņiem ir tiesības uz demokrātiju un cilvēku tiesībām. Eiropas Savienībā šeit jāuzņem savu atbildību. Šis universālās tiesības ir jānodrošina, arī tad, ja tas kaitē mūsu tirdzniecības interesēm. Tikai tajā gadījumā, tie, gadījumā ja Irānas režīms spēs atkal panākt uzticēšanos savu iedzīvotāju puses, tikai tad Irāna varēs atgriezties starptautiskā sabiedrībā kā pilntiesīgās locekli. Paldies Šakas kundzei, tālāk došu vārdu Kelam kungam, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies priekšsēdētāji. Šī situācija ir uh, um, nepieņemama attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Šī situācija ir pasliktinājusies uh, pēc uh, pagājušā jūnija vēlēšanām. Spīdzināšana, arī nepilngadīga un, un uh, vadarbība arī pret sievietēm. Irānā ir vislielākais nāvis sodu skaits pasaulē pēc Ķīnas un jaunākā informācija. Uh, kas nav atspoguļot rezolūcijas projektā vakardien Irānas režīms pakāra piecus cietumnieks Teherānas cietumā. Tā skaitā arī Kadīrī 28 jaun, gadus jaunu sievieti. Viņa ir ceturtā sieviete, kuru pakar režīms pēdējo mēnešu laikā, un šāds barbariskiem sodiem nav nekāda sakara ar noziegumiem, kurus ir izdarījušie ieslodzītie bet tas ir gan mēģinājums uh, ieviest terora, uh, teroru valstī, sevišķi sieviešu un arī jauniešu vidū, kur iestājas par demokrātiju un kuri bija pret uh, vēlēšanu rezultātiem. Paldies! Paldies Tēlām, Kēlām kungam un tagad vārds Tavareš kungam. Paldies! Paldies! Uh, Neaizmirsīsim to, ka šodien mēs arī runājam miljonu cilvēku vārdā, kuri ir Irānā un kuri gāja ielās. Un tādējādi uzņēmās ārkārtīgi lielas risku un briesmas. Viņi protestēja pret uh, krāpnieciskām vēlēšanām, negodīgām vēlēšanām. Šie demonstranti kaut ko gaida no mums. Mums ir jābūt ļoti solidāriem ar viņiem. Mums ir jāsadarbojas. Un mums ir jāpiekrīt palīdzēt visiem šiem cilvēkiem Irānā, kuri cīnās par cilvēktiesību ievērošanu, uzņemoties ārkārtīgi lielus riskus. Šīs risks ir daudz lielāks nekā mēs uzņemtos veicot diplomātisku darbu. Rietuma politika bija, ir vienmēr bijusi pārāk vienkārša attiecībā uz Irānu. Mēs vienmēr esam ignorējuši Irānā notiekošo. Un Eiropa bieži vien ir kļūdījusies savā politikā. Nekad mēs neesam varējuši pieņemt šo domu par to, ka Irāna varētu piekri, eh, pievienoties starptautiskai sabiedrībai, jo Irāna ir reģionālā vāra kura arī ir jārespektē, un kā tas arī tik, kā to teica arī Kadīrāns mākslinieks pēc vēlēšanām. Kādreiz mums bija Islāma republika, un tagad mums pat vairs nav vispār republikas. Tas ir kļuvis vienkārši par vardarbīgu režīmu. Šis režīms, kurš balstās uz uh, kustīgiem pamatiem režīms, kurš patiesībā balstās uz smiltīm. Ņemot vērā, ka vēlēšanas bija negodīgas, mums jābūt solidāriem. Liels paldies Tavāreša kungam. Un tagad uh, vārds uh, Pravērā kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs visi ļoti labi zinām, kāda ir politiskie un sociālie apstākļi, eh, kādos dzīvo Islāma, re, eh, Irānas Islāma republikas iedzīvotāji. Mēs zinām, eh, kādu režīmu spēlē lomu visās lēmumos, kas attiec uz šiem iedzīvotājiem attiecībā arī uz cilvēku tiesībām. Daudz nepilngadīgiem tiek piešķirt, piespriest nāvis sodi. Uh, Un šie ir ārkārtīgi barbariski akti pret cilvēku tiesībām. Tiek arī uh, apklusināti opozicionāri, intelektuāli, žurnālisti. Tiek īstenota represija pret visiem tiem cilvēkiem, kuri strādā pie, cilvē, pie pilsoņu sabiedrības izveidas. Arī Ahmedineģans, uh, arī Nur. Um, Noraidījis uh, holokausta esmību un uh, Irāna ir vienīgā valsts pasaulē, kur tiek nav eh, sots piespriests eh, nepilngadīgajiem. Un tiek arī izmantots arī visādas viduslaiku metodas, lai sodītu cilvēkus. Arī pēc vēlēšanām bija vairāki eh, tūkstoši cilvēki, kuri gāja ielās un protestē pret rezultātiem, un tas arī, kad arī Nidāga Sultāna, arī jaunieti, kuri tika nogalināta demonstrācijas laikā. Un tas ir simbols par to, ka šis, šie iedzīvotāji vēlas dzīvot brīvībā un Eiropā ir jāpalīdz viņiem. Un kā mēs to varam darīt, īstenojot demokrātiju un izmantojot arī mūsu diplomātijas līdzekļus. Vēl viens uh, arī piedāvājums mēs arī varētu arī piešķirt šīs jaunietes vārdu uh, ielām un laukumiem, lai tādējādi mēs varētu atgādināt viņas upuri. Un tas būs to arī apliecinājums, ka esam solidāri ar Irānas opozīciju. Un tas arī ļautu mums informēt, mums, in, mums informēt Eiropas pilsoņus par šo situāciju. Un arī um, Aung San Suu Kyi kuras um, attēls ir uz Eiropas parlamenta sienām, tur redz arī varētu uh, izlietot arī šīs jaunietes, nosliktavās jaunietes uh, portreti, portretu. Arī šī iedzīvotāja prasa vairāk brīvības un demokrātiju, mums viņi atbalsta. Paldies! Liels paldies Pravēra kungam! Vārds Stevenson kungam! Liels paldies priekšsādātāji! Mēs šeit sēžam savos krēslos, debatējām, bet tikmēr Irānā strādā benda. Viņš pakaršo, viņi karšos cilvēkus, Kelam kungs teica, vakar vien viņi vēl piecus ir pakāruši. Tostarp vienu jaunu sievieti, kas faktiski, eh, viņas vecāki viņai sen bija piedevuši. Līdz ar to kaut arī viņi bija saņēmusi piedošanu, viņi tomēr tika pakāta. Tāpat laikā mēs cenšamies izpatikt Irānai. Šonedēļ vien mēs piekritām, ka mudināsim Krieviju palīdzēt bagātināt urānu, lai varētu slēgt darījums ar Ahmadīneģādu. Un tādējādi saņemt garantiju, ka viņš pārstās savu kodolieroču, urāna bagātināšanas programmu, kodolieroču programmu. Bet tādas garantijas jau mums nav sniegtas, nav nodrošināta arī piekļuva inspektoriem viņa kodoliek iekārtām un ražotnēm. Mēs šādā veidā, atklāt sekot, vienkārši palīdzam viņiem uh, Mēs nedrīkstam viņiem šādā veidā izpatikt un pielabināties. Nē, mums jārīkojas ļoti strikti un tikai tāda veida valoda šīs mūlas sapratīs. Paldies, Stevenson kungam. Tālāk došu vārdu Lokbīler kundzei. Paldies, priekšsādātāji šīs plenāras sesijas sākumā Buzekungs mūs informēja, ka navs sots, navs soda atcelšana viens no šī parlamenta uh, svarīgākajām prioritātēm. Tas attiec uz visiem reģioniem, visā pasaulē. Tas ir ārkārtīgi nehumāni šāda veida praksa ir jāizbeidz, un te mēs atsaucamies īpaši uz eksekūcijām un nāvesodiem Irānā. Un kopš pirmdienas izpildīt jaunu nāvesodu. tie piespriesti vēl citiem cilvēkiem, un tas noticis tiem cilvēkiem, kas piedalījušies protestos pēc vēlēšanām, un tas ir viņa vienīgais pārkāpums. Tāpēc, domāju, šie gadījumi pilnīgi noteikti pelnījuši mūsu uzmanību. Mums ir jāprotestē par šāda veida izdarībām. Turklāt nāvisot tiek piemērot nepilngadīgajiem. Un Irāna ir vienīgā, kas joprojām izpild nāvisodas nepilngadīgiem lai arī Irāna ir parakstījusi virkni konvencijas, startautiskas konvencijas, tostarp par Jānī konvenciju par bērnu tiesību aizsardzību kurā pilnīgi noteikti aizliegts sodīt ar nāvi nepilngadīgos. Šos likumus ir pieņems un ratificējis Irānas parlaments, tāpēc mums jādara viss iespējams, lai aicinātu starptautisko sabiedrību šo situāciju izbeigt. Jāpārliecinās, ka šie likumi tiek arī ieviesti dzīvē. Es domāju, tas ir ļoti svarīgs uzdevums. Turklāt Gribētu teikt arī lielu paldies visiem tiem iedzīvotājiem, vīriešiem un sievietēm Irānā, kas visu, dara visu iespējo, lai tomēr dotos ielās, lai protestētu pret režīmu, lai piedalītos dažādās dažādos pasākumos un vērstu pasaules uzmanību uz, un aicinātu iero, ier, ievērot cilvēktiesības. Tiesības, kas noteiktas konstitūcijā. Un tāpēc paužam solidaritāti viņiem. Paldies! Tagad Tālāk būs politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms Kaslēr kungs tautas partijas vārdā. Diesen... Šī gada 2. oktobrī Irānas policija kādu advokātu uh, Advalfu Sultāniju mm, ielika lidmašīnā, bet neļauj viņam doties saņemt balvu, kas tam bija piešķirta. Un tas viss notiek valstī, kas izliekas demokrātiski. Tie, tie nav, šie nav, tā nav rīcība, ko šī valsts īsteno Dieva Allahvādā. Irānas prezidents izturas patvaļīgi, pārkāp starptautiskos tiesību aktus. Uh, un neļauj cilvēkiem atstāt pašiem savu valsti. Līdz ar to tiešām jāsaka Irāna bradā ar kājām startautiskās tiesību normas, tāpēc šajā rezolūcijā aicinam jūs visus, dāmas un kungi, nodrošināt atbalstu Irānas iedzīvotājiem, izteikt viņiem soldāru. Paldies Kaslēr kungam, tālāk Černieckī kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, vēlos izmantot šo laiku, lai paustu bažas par situāciju Irānā un it īpaši par opozīcijas pārstāvju likteni. Te ir bijis kā pretestības eh, simbols Irānā. Irānas valdībai vajadzētu pārtraukt šīs izdarības Teherānā un Ašrafā no, ievietojot visus šos opozīcijas pārstāvus Ašrafs nometnē. Tā, tā, tas nav pareizais veids, kā izturēties pret opozīciju. Ja tā ir demokrātiska valsts, tad tai jārespektē opozīcija. Tai jārespektē arī Eiropas parlamenta rezolūcijas, ko, piemēram, pieņem 2009. gada 24. Eh, aprīlī. Un Ašrafas nometņu iedzīvotāji ir jāpalaiž brīvībā. Šī Ašrafas nometne nedrīkst eh, pa pastāvēt. Tur dzīvo bezpalīdzīgi Irānas iekšzemes bēgļi, un mūsu morālais pienākums ir viņiem palīdzēt. Es ceru, ka mēs lūgsim Eiropas Savienības prezidentūru un komisiju iejaukties un lūgt iejaukties arī ANO, nosūtot pastāvīgu uzraudzības eh, komiteju, misiju vai mieru uzturēšanas spēkus, kas ļautu pārliecināties, ka tieši šie cilvēki netiek sodīti par kaut ko, ko viņi nav paveikuši. Paldies Černecki kungam. Tagad pusotru minūtu Belderkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Nav nekādu šaubu, ka cilvēktiesību situācija Irānas Islama Republikā pēdējos mēnešos ir ārkārtīgi pasliktinājusies. Labs piemērs tam ir uh, pašreizējie notikumi uh, šajā represija aparātā, ko Ahmad Dineģāda kungs ir izveidojis. Viņš uh, apspiež jebkāda veida opozīciju, savam apšaubāmajam režīmam. Visas demokrātiskās izteiksmes uh, formas tiek uh, apspiestas. Ko Eiropas Savienība varētu darīt? Domāju, ka divas lietas. Pirmām kārtām kopā ar uh, amerikāņiem mums vajadzētu vērst uzmanību uz individuāliem un ļoti būtiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem, un eh, tie ir jāiekļau mūsu rezolūcijā. Tāpat laikā mums ir jānorāda Irānai ļoti skaidri, ka šie pārkāpumi ir absolūti nepieņemami, un eh, tiem sekos ļoti nopietnas sekas. Dažkārt nacionālās ekonomiskās intereses tiek uzskatīts par ļoti svarīgām, un tieši šeit vajadzētu izmantot uh, pragmatisku pieeju. Dažkārt cilvēki atsaucas uz uh, Ajatolu Homēnī uh, šādā kontekstā, bet komisijai un padomēji vajadzētu dažkārt ignorēt šo pragmatismu un vajadzētu pirmkārtām nodrošināt, ka uh, demokrātija un cilvēktiesības tiek respektētas. Paldies, Morvai kundze, nākošā. Nihāj nappal ezelőtt uh, Barozó. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, pirms dažām dienām komisijas priekšsādātājs Barozo bija šeit klāt, un es viņam uzdevu jautājumu, ko varētu darīt, lai censtos risināt cilvēktiesību jautājumus Eiropas valstīs. Vairāki simti cilvēku ir eh, arestēti ir pakļauti kriminālai tiesai un ir notiesāti. Un komisija saka, ka tie ir iekšēji jautājumi un Eiropas Savienība nevar iejaukties uh, valstu iekšējās lietās. Tātad kā var gadīties, ka Eiropas Savienība vēlas uh, iejaukties uh, cilvēka tiesību pārkāpumos trešajā valstī, ja tā nespēja novērst cilvēku tiesību pārkāpumus savā mājā Ungārijā? Tāpēc gribu lūgt visiem lūgt palīdzēt aizstāvēt cilvēku tiesības visur, arī Ungārijā. Paldies Morvai kundzei. Vārds Korhols kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Irānai būtu ļoti svarīga loma spēlējam tuvēju austrumu miera sarunās, bet eh, tagad, diemžēl, vairs tā nav. Tā nav valsts, kas ievēro cilvēku tiesības. Pirmām kārtām mums vajadzētu apšaubīt jūnijā notikušo vēlēšanu rezultāts, kad Ahmadineģats tika atkārtot ievēlēts. Cilvēktiesību situācija kopš uh, 2005. gada ir tikai pasliktinājusies, un uh, kopš 2005. gada nāvisodu skaits ir četrkārtojies, un Irāna ir otrajā vietā pēc Ķīnas nāvisodu skaita ziņā. Tāpat arī runas brīvība ir uh, apspiesta daudzi opozīcijas līderi ir uh, ieslodzīti cietumā viņu viedokļu dēļ. Mūsu rezolūcijā mēs vēlamies atbalstīt vairāku Irānas iedzīvotāju drosmi par to, ka viņi aizstāv demokrātijas principus un uh, runas brīvību. Īpaši gribu Uh, pateikties Irānas sievietēm, kurām ir ārkārtīgi svarīga loma bijušas visās šajās uh, demonstrācijās Teheranā pēc vēlēšanām. Paldies, un tagad Van Dālen kungam vārds. Mikro. Nav ieslēgts mikrofons runātājiem zālē. Oh, jā. Voorzitter, dank u wel. Paldies, priekšsēdētāji. Irānā pastāv ārkārtīgi stingrs režīms, kas eh, balstās uz Korāna interpretāciju. Un, ja cilvēks neatbilst eh, Korāna nosacījumiem, tad seko smagas sekas. Eh, tie, kas ir Irānā pārgājuši uz kristietismu, viņiem praktiski nav nekādas dzīves. Irānas parlaments pagājušo gadu pieņēma likumu, kur norādīts, ka ja jūs novēršaties no islama, tad jums draud nāves sots demonstrātori, demonstrāciju dalībniekiem arī nav nekāda tiesība. Daudzi, kas piedalījās demonstrācijās pret vēlēšanu rezultātiem, ir apcietināti un ir saņēmuši arī nāvis sodu, un tas ir pilnīgi neiedomājami, ka tiesas var lemt šādā veidā. Katrā ziņā ir pilnīgi skaidrs, ja jūs iziet demonstrācijā Irānā, tad jūsu dzīvība ir apdraudēta. Es aicinu komisiju un padomu darīt visu iespējamo, lai veiktu ļoti konkrētu rīcību pret Irānas brutālo režīmu. Paldies! Paldies Vandālena kungam un tagad vārds Andriķienes kundzei. Paldies priekšstādātāji! Pirmām kārtām cilvēku tiesību situācija Irānā pasliktinās. Nosacītās eh, prezidenta vēlēšanas un masu protesti, kas, tam, kas tām sekoja, atspoguļo ļoti saspringto politisko un sociālo sistēmu Irānā. Atbilstoši eh, žurnālistu organizācijas ziņojumiem, Irāna ir vienā no pēdējām vietām runājot par preses brīvību. Tā ir 175. vietā no 176 valstīm. Uh, apmēram turpat, kur Eritreja, Turkmenistāna un tam līdzīgas valstis. Interneta izmantošana Irānā ir ļoti grūta, ir daudz dažādas mājaslapas, kas ir pilnībā bloķētas. Mēs zinām arī, ka Farība Baju ir arestēts un viņa atrašanās vieta mums nav zināma. Es gribētu aicināt Eiropas komisiju uh, izveidot un atvērt Eiropas komisijas delegāciju, tātad pārstāvniecību Teherānā, lai tā varētu tieši uz vietas eh, censties risināt šo cilvēktiesību situāciju. Paldies, Andriķienas kundzei. Mēs nonākam pie brīvā mikrofona sadaļas Higīnas kungam vārds. Priekšsādātāji, es pilnībā piekrītu uh, eh, Černieckī kunga izteiktajiem komentāriem. Uzbrukumi uh, pagājušā gada jūlijā Ašrafā tos var uh, tikai aprakstīt kā barbariskus. 11 cilvēki gāja bojā, uh, eh, daudz tika ievainoti, daudzi tika brutāli ievainoti. Jums ir jānoskatās video materiāls, lai saprastu to barbarismu, kas tur notika. Armija un uh, militārās personas uh, ielo, demonstrēja visbrutālākās vardarbības formas. Rezultātā 36 cilvēki tika arestēti, viņiem nebija nekāda cita iespēja, uh, kā pieteikt badasteiku. Uh, Un pēc 72 bada streika dienām tikai tad šis jautājums tika uh, kaut cik pacelts. Šie pilsē, pils, cilvēki nav nekāda bēgļa, viņiem ir tiesības uh, mierīgi gulēt naktī. Mums ir nepieciešama ANO nepārtraukta klātbūtne un uzraudzība, un otrām kārtām eh, nedrīkst pieļaut eh, iekšzemes eh, bēgļu situācijas rašanos šajā valstī. Paldies! Higgins kungam tagad Dekaizers kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es tikai gribētu papildināt savu kolēģi teikto. Trīs punkti. Pirmkārt, Gomešs kundze teica, ka neskatoties uz to visu, kas notiek, neskatoties uz tām drāmām, kas risinās Irānā, mēs eh, tomēr eh, ceram, ka šai valstī būs eh, politiska nākotne un pilsoniskai sabiedrībai būs nākotne. Otrām kārtām, mēs neesam pietiekam uzsvēruši, ka mēs uh, Eh, nosodam arī Balučistānas notikumus, pašnāvības. Tur ir cietuši civiliedzīvotāji. Mēs esam pret šāda veida vardarbību, pat labi, ja mēs saprotam, kāpēc šāda vardarbība ir notikusi, bet tomēr uh, ir jāizsaka atbalsts šiem režīma eh, pretiniekiem un beidzot par nāves sodu. Tiek sodītas sievietes nepilngadīgie Un uh, to mēs nedrīkstam pieļaut nevienā pasaules valstī. Paldies, saka priekšsādātājs Dekaizers kundzei. Tālāk Prēdes kungs lūdzu. Herr kolēģi Prēdā. Prēdes kungs, vai esat zālē lūdzu? Lielas paldies, priekšsādātāji. Arī es vēlos pievienot savu balsi nosodījumam, kas pausts par situāciju Irānā kopš jūnija vēlēšanām. Situācija turpina pasliktināties. Arvien vairāk vardarbības pret režīmu oponentiem. Dzirdējām par to, ka pastāv grūtības arī ar runas brīvību, tiek izteikti pavisam nopietni draudi žurnālistiem, tie tiek vajāti. Un vēl, viens, vēl viena traģiska lieta ir tas, ka cietumos notiek spīdzināšana, tiek piemērot nāves sodi, un lielākoties visos Irānas cietumos e, netiek ielaists neviens no Amnesty International pārstāvjiem. Amnesty International apgalvoja, ka virkni cilvēki ir sodīti ar nāvi pēdējo dienu laikā, un šis nāves sodu skaits kopš vēlēšanām ir pieaudzis. Pilnīgi noteikti ir vajadzīgs nosodīt delegācijas Teheronu, kas varētu sadarboties ar pilsonisko sabiedrību un kas tādā veidā varētu sniegt atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem šajā valstī. Lielas paldies, saka priekšādātājs Predaks kungam, tālāk Vietmanas kundze. Lielas paldies, kolēģi un kolēģis. Gribēju nākt klajā ar priekšlikumu. Cilvēku tiesības, tiesiskums un demokrātija ir tēmas, kas ir ārkārtīgi svarīgas, bet šādā ceturtdienā vēlā ceturtdienas pievakarē šeit ir tikai ļoti daži cilvēki, tikpat kā visi ir devušies jau prom. Mēs pirms mēneša runājām ar žurnālistiem par cilvēktiesību situāciju Irānā un Šrilankā. Un daudz no mums labprāt gribēja paust savu viedokli, bet varbūt šīm diskusijām vajadzētu rast kādu labāku laiku mūsu plenārsesijas darba kārtībā. Tad, kad klāt būtu vairāk cilvēku. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs runātājai, paldies, taisnība, jā, bet varbūt, ka bīro mikrofonu procedūras ietvaros jūs varētu runāt tomēr par tēmu. Ja vēlēties uzstāties līdz ar to, brīvā mikrofona procedūru noslēdzam, un tagad došu vārdu noslēgumu vāriem komisijai. Domnule președinte, domnilor și domnilor, permiteți mi să încep prin a transmite condoleanțe familiilor. Dāmas un kungi, ļaujiet man pirmām kārtām paust visdziļāko līdzjūtību ģimenēm, kuru ģimenes locekļi kļuvuši par upuri uzbrukumiem Beluģistānā šo svētdienu. Komisija nosoda jau kādu vardarbības izpausmi, vienalga, lai kur tas notiktu, un, protams, mēs arī ārkārtīgi asi nosodam cilvēku dzīvības izdzēšanu. Eiropas komisija saprot, ka situācija Irānā ir nopietna, un, protams, kājām tiek bradāts visas pamatiesības. Protams, mums vajadzētu arī runāt par mazgadīgo sodīšanu ar nāvi. Tiek vajāti dažādi etnisko minoritāšu pārstāvi un joprojām tiek pārkāptas cilvēku tiesības uz uh, iespēja brīvi paust savas domas, un pret cilvēkiem cietumos attiecas necienīgi, viņi tiek iebaidīti, vajāti, un, protams, ka režīmu kritizētāji un cilvēktiesību aizstāvi arī tiek vajāti. Eiropas komisija ir kontaktējusies ar Irānu. Mēs esam norīd, norādījuši uz pārkāpumiem un arī atklāt runāšu par to, kāda ir mūsu uzskata šajā kontekstā. Mēs te uzskatām, ka ir nepieciešams ievērot pamatiesības. Irānai tāpat ir jāiedzīvina dažādas būtiskās vērtības. Un mēs, protams, esam šajā ziņā pat saistīti. Tās ir mūsu saistības un apņemšanās paust savu nu, viedokli par notikumiem Irānā. Diemžēl Eiropas Savienības starptautiskā arēna, eh, paužot savu viedokli, īstenībā ir vēl pasliktinājuši situāciju eh, Irānā kopš pagājušā gada jūnijā notikušajām vēlēšanām. Mūsu nosodījums nepie kā nav novedis, ļoti daudzi cilvēki ir tikuši pakārti. Un jūs paši tam uh, pievērsāties. Daži no upuriem, piemēram, Benots Žoē, bija mazgadīgie, viņi nebija sasnieguši pilngadību tajā brīdī, kad veica noziegumu. Bet neskatoties uz to, viņi tika pakārti un nekādas apelācijas, ko iesniedz, piemēram, arī Eiropas Savienība, nevarēja mainīt viņas spriedumu. Uh, Tāpat eh, daudzi sastopas ar briesmām, ka viņiem arī varētu izpildīt nāves sodu. Mēs esam ārkārtīgi nobažījušies eh, par septiņu organizācijas BH līderu situāciju. Viņi ir tikuši aizturēti, viņi tagad atrodas apcietinājumā jau ilgāk par 17 mēnešiem. Viņus, piemēram, eh, vaino spiegošanā un arī valsts varas vājināšanā un atkal e, viņu apcietinājuma laiks tika pagarināts. Šie cilvēki nevar cerēt e, uz e, taisnu tiesu, viņiem nav arī organizētas normālas, korektas tiesu procedūras. Pēc jaunā prezidenta vēlēšanām simtiem cilvēku vienkārši tika apcietināti, jo viņi piedalījās demonstrācijās pret režīmu. kādi bija spriedumi pagājušā nedēļā. Nāves sots tika piespriests eh, četriem nedēļiem, jo arī viņi piedalās demonstrācijās pēc prezidenta atkārtotas ievēlēšanas. Protams, mēs saprotam eh, visas paustās bažas par nepieļaujamo cilvēktiesību situāciju Irānā. Es jums vēlējos pateikt, ka Eiropas komisija nenogarstoši sekošai situācijai. Mēs aizvien no jauna Irānas eh, varas iestādēm atgādinām, ka viņiem ir jāievēro starptautiskās saistības, ko viņi ir uzņēmušies parakstot starptautiskās vienošanās. Un e, viena no šādām vienošanām ir vienošanās par pamatiesībām un e, cilvēktiesībām. Kā varētu uzlabot e, cilvēktiesību situāciju Irānā? Protams, tas ir tāds kā stūrakmens, kas varētu palīdzēt veidot politisko dialogu ar Eiropas komisiju, lai mēs varētu nākotnē sadarboties ar Irānu. Un tagad, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, mēs uzskatām, ka šodien, ņemot vērā nesenos notikums Irānā, nebūtu pārāk viedi uz turienu sūtīt eh, Eiropas Savienības delegāciju Teherānā. Paldies Orban kungam turpin priekšsēdētājs. Mēs balsosim par rezolūciju pēc uh, diskusiju noslēguma un tagad mēs runāsim par septiņiem rezolūciju priekšlikumiem par Šrilanku. Sākumā došu vārdu Džefrijam Fanordenam uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji!